Okay, so let me open. Sāksim, pareizi sakot, atsāksim sanāksmi. Kolēģi, sākam darbkārtības septīto punktu. Eiropas pusgads ekonomiskās politikas koordinēšanai. Vispirms vēlos sveikt 16 valstu parlamentu deputātus no 9 dalību valstīm kopā ar citām pe personām, kopā 46 dalībnieki no valstu parlamentiem, lai piedalītos viedokļu apmaiņā par Eiropas pusgadu 2019. gada ciklu. Šis ir svarīgs brīdis debatēm par Eiropas pusgadu programmu, jo valstīm adresēta ieteikumi no padomes puses kā mēs uzskatām, tiks īstenoti budžeta tiesību aktu projektos. Turklāt, ņemot vērā lēmumus, ko valstu parlamenti ir pieņēmuši budžeta projektu pieņemšanas kontekstā, ir apspriežami kopā ar iznākumiem saistībā ar Eiropas pusgadu 2019. gada ciklu. Pašiniciatīvas ziņojums par 2019. gada ciklu Eiropas pusgadam šobrīd tiek pabeigts Ekon komitejā. Referente ir Ester Delange no Eiropas Tautas partijas. Šodienas mērķis ir apskriest arī grozījumus, kas ir iesniegti par ziņojumu projektu. 272 šādi e, grozījumi ir iesniegti, un e, ziņojumu pieņemšana paredzēta 2. oktobrī. Tad kā notiks mūsu sanāksme? Šodien sanāksmē ir 23 valodas. Ir uzstāšanās kartiņas jums priekšā uz galda, lai pieteiktos diskusijām. Tātad, ja parlamenta deputāts vēlas izteikties, lūdzu aizpildiet zeltaino kartīti un nododiet zāles pārziņiem. Debatēm ir atvēlēts divas stundas, Un sadalīts šis laiks ir tā, ka mēs sāksim ar ēnu referentiem, pēc tam diviem pārstāvēm no valstu parlamentiem, pēc tam viens parlamenta deputāts. Katram izteikumam maksimāli trīs minūtes. Ja būs nepieciešams koriģēt šo sadalījumu, tad to arī darīsim debašu laikā vēlējos dot vārdu Esterei de Lange, bet viņas šeit nav. Tomēr pēdējā brīdī ir atrasts aizvietotājs Balka kungs no Eiropas Tautas partijas, kurš ir gatavs prezentēt Esters de Lange komentārus. Pēc tam divi valstu parlamentu deputāti. Lūdzu, vārds jums, Balka kungs. Jā, yeah, thank you, uh, chair. chair um... Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas pusgada cikla ietvaros Eiropas parlaments piedalās ar diviem ziņojumiem. Esam sagatavojuši pirmo ziņojumu, tagad ir laiks parlamentam sagatavot igadējo otro ziņojumu, kas analizē to, kā tiek īstenots valstīm adresētās rekomendācijas, jeb CSR. Uh, Tās padomu pieņēma pirms vasaras pārtraukumu, un tajos tiek sniegti norādījumi, ieteikumi, kā dalību valstīm nodrošināt investīcijas, izaugsmi, nodarbinātību, vienlaicīgi saglabājot drošas publiskās finanses. Tātad, kāda ir ekonomiskā situācija? Pozitīvā tendence turpinās, tomēr tas notiek lēnākā tempā. Lieli izaicinājumi joprojām ir jūta mūsu sabiedrībā un ekonomikā. Piemēram, augsts jauniešu bezdarbs joprojām ir aktuāls. Pieaug ekonomiskie riski un politiskās neskaidrības, un tas rada ievērojams izaicinājumus. Mēs saskaramies ar globālu neskaidrību saistībā ar Ķīnas un ASV tirdzniecības kariem un iespējamiem iekšējiem riskiem saistībā ar Brexitu. Eiropas ekonomika saskaras ar zemu izaugsmas potenciālu salīdzinot ar citiem pasaules reģioniem. Komisija aicina dalību valstis balstīties uz progresu, kas panākts pēdējos gados, lai īstenotu atbildīgu fiskālo politiku un īstenotu efektīvu struktūrālās uh, reformas, kā arī pārdomāts investīciju stratēģijas ar mērķi modernizēt Eiropas ekonomiku. Atbildīga fiskālā politika un atbilstība stabilitātes un izaugsmas paktam ir ļoti nepieciešamas, lai radītu noturīgas ekonomikas, kas ir gatavas nākamai recesijai ir nepieciešams sagatavoties papildus slogam, ko novecojuša sabiedrība eh, liks uz eh, publiskām finansēm. Vidējie parāda līmeņi tātad joprojām ir aktuāls jautājums. Struktūrālās reformas ir nepieciešams, lai palielinātu konkurētspēju un radītu ekonomikas noturību. Darba tirgi 21. gadsimtā prasa lielāks ieguldījums prasmju un mūža izglītības apmācībā. Ekonomikas, kas ir spējīgs tikt galā ar um, izaugsmas palēnināšanos, prasa elastīgumu darba tirgū, kvalitatīvas iestādes un efektīvas tiesu sistēmas kā arī uzlabot uzņēmējdarbības vidi. Investīcijas ir nepieciešams, lai uzlabotu produktivitāti, prasmes un inovāciju, un tādējādi veicinātu ilgtermiņa izaugsmas potenciālu. Ir nepieciešama arī papildus pasākumu, lai risinātu trūkstošo investīciju jautājumu, kas ir uzkrājies kopš krīzes laika. Joprojām ir vērojams liels atšķirības ar dalību valstīm. Atbalsts gan publiskajam, gan privātajām investīcijām ir veicams pilnībā ievērojot SKP. Visam ir jābalstās uz eh, savstarpēji savienotiem trim pilāriem. Mums ir jāatbalsta mūsu ilgtermiņa prioritātes – un jāpasaka skaidri padomēji un komisijai, ko mēs uzskatām par svarīgu politisko pamatnostādni. Šie, manuprāt, ir galvenie temati. Es saprotu, ka nākamā ēna referents sanāksme notiks rīt. Un tad varēsim tālāk piedalīties diskusijās. Thank you very much, uh, Mr. Berger. Also... Paldies Bergen kungam uh, par jūsu gatavību aizvietot referenti un tālāk Nacionālo parlamentu pārstāvs Antanas Kungs no Rumānijas senāta. Lūdzu, līdz trim minūtēm jums. Tie kolēģis. Godātie kolēģi, ļaujiet man uh, pārsvārds pateikt ungāru valodā. Es pārstāvu Rumānijas senātu un uh, Rumānijā dzīvojušos ungārus. Paldies priekšsarētāji, ka drīkstēju būt pie jums. Uh, šī ēka ir nosaukta Jozefa Antāla vārdā, kurš bija lieliska personība eh, postkomunistiskajā uh, periodā. Šis uh, pasākums ļoti svarīgs uh, Rumānija aktīvi piedalās e- Eiropas pusgada programmā un augsti novērtējam to, cik lielu lomu komisija un padome piešķir Nacionālo ekonomiku koordinēšanai ar sociālajām politikām Eiropa 2020 stratēģiju un stabilitātes un izaugsmas paktam. Kas attiec uz iz, igadējo izaugsmes uh, Aptāju 2019. gadā mēs atzinīgi vērtējam komisijas e, vēlmi saglabāt trīs galvenās prioritātes - stabils publiskās finanses, augstas kvalitātes investīcijas un reformas, kas koncentrējas uz produktivitātes palielināšanu, iekļaušanu un institucionālo kvalitāti. Ņemot vērā, ka sarunas par nākamo daudzgadu finanšu schēmu turpinās, investīciju nepieciešamību izvērtēšana ir saistīta ar nepieciešamību noteikt prioritātes nākamajai desmitgadēji. Tas arī parāda to, kā kohēzijas politikas līdzekļi var palīdzēt sasniegt šos mērķus. Tādējādi valsts ziņojumos iekļauta analīze ļauj labāk saprast saikni starp programmu līdzekļu pielietojumu un Eiropas pusgada programmu prasībām attiecībā uz partnerības nolīgumu sagatavošanu. Nav šaubu, ka labāk eh, un mētiecīgāk veidots investīcijas ļaus vieglāk sasniegt Eiropas pusgada mērķus. Mēs uzskatām, ka vidējā termiņā uzmanība būtu jāpievērš vairāk īstenošanai, nevis pašiem darba procesiem. Esmu pārliecināts, ka Rumānija reaģēs ar pasākumiem, kas apliecinās vēlmi īstenot reformas ar mērķi nodrošināt ilgspējīgu izaugsmi, lai nonāktu pie augstākas kvalitātes eh, nodarbinātības. Paldies par uzmanību! Paldies Antālkungam! Paldies arī par jūsu apņemšanos! Tālāk eh, Klokos kungs arī no Rumānijas, no deputāta palāca. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Rumānija ļoti aktīvi darbojas Eiropas pusgada programmā. Mums ir prieks, ka padomu un komisija ir likusi uzsvaru uz šo instrumentu. Tas ir ļoti svarīgs. Tad ir iekļaut Eiropas 2020. Eh, gada stratēģija un SKP Kas tiec uz izaugsmas analīzi 2019. gadam, mēs atzinīgi vērtējam komisijas eh, vēlmi saglabāt eh, šīs trīs eh, prioritātes. Mēs arī atzinīgi vērtējam komisijas pieeju veicināt investīcijas un saikni starp nepieciešamību īstenot struktūrālās reformas un ES budžetu. Uh, ar mērķi radīt nepieciešamo ietvaru, lai sasniegtu ES mērķus saistībā ar ilgspējīgu izaugsmi. Kas attiecas uz sarunām par daudzgadu finanšu schēmu un investīciju vajadzības atbalsta mūsu centienus nākamai desmitgadēji un, tās, eh, un to, kā var tikt izmantot kohēzijas fonda līdzekļi. Šie valstu ziņojumi palīdz mums labāk sasaistīt šos projektus ar piešķirtajiem fondiem. Un tas palīdz mums eh, labāk eh, arī sagatavot nolīgumu ar komisiju. Tiek radīts arī labāks ietvars lai veicinātu investīciju politiku. Labākas investīcijas ļautu mums vieglāk sasniegt Eiropas pusgadu mērķus. Komisijas pieeja ļoti pareiza, jo rekomendācijas tik, tiek sagatavotas ierobežotās jomās, liekot lielāku uzsvaru uz īstenošanu, nevis uz jaunu procesu ieviešanu Rumānija īstenos pasākumus, kuru mērķis ir īstenot reformas, nolūkā nu, veicināt investīcijas un veicināt darba tirgus attīstību. Paldies! Ta tagad Eiro Eiropas parlamenta deputāte Lalu Kundze no sociāldemokrātiem. Bonjour et merci, madame, messieurs. Le... Paldies! Ei, er, Eiropas pūzgads eh, nosaka īpašas ieteikumus katrai dalībvalstī ar mērķi vaidot darba vietas un vairot izaugsmi, kā arī mazināt makroekonomiskā līdzsvera trūkumu un uh, uzlabot uh, valsts uh, situāciju. Kopš 2011. gada Ja skatāmies uz izaugsmi, tad tā ir bijusi vāja un nav pārsniegusi 0,2 līdz 0,5% labākajos gados Eirozonā. Tāpat arī makroekonomiskā līdzsvara trūkums, šeit ir jādomā par tirzniecības bilanci, kā ārpus Eiropas Savienības, tā tās iekšienē. Bezdarbs aptuveni 7,5% vidējā rādītāja Eirozonā, vairāk nekā 87 miljoni cilvēku dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Tāpat trūkst investīciju eirozonā. Uz to ir norādījuši arī, piemēram, OECD. 24 no 28 dalību valstīm pēdējos desmit gados investīcijas ir sarukušas un ieguldījumi nav pietiekami uh, Eiropas līmenī. Līdz ar to ir skaidrs, ka bilanci nav īpaši pozitīvi, diemžēl. Lielākie izaicinājumi, ar ko saskaramies, piemēram, klimata pārmaiņas, ir tie jautājumi, kas satrauc tos ar arī sociāldemokrātus. Līdz ar to mums ir arī grozījumi padomā attiecībā uz tekstu. Uh, Mēs piedāvājam runāt arī par vides un sociālajiem indikatoriem un to izmantošanu. Tāpat arī, piemēram, enerģijas nabadzība, kas vēl ir viens karas simts miljonus iedzīvotāju Eiropā. Tam ir jābūt būtiskam elementam sociālajā politikā un ekonomikā. Tāpat mēs gribētu arī nodaļu, kas būtu atvēlēta publisko investīciju vairošanai un pārējai uz ekoloģisku ekonomiku. Tā būtu pārēja, kas palīdzētu veidot miljoniem darba vietu, un tas būtu jāsasaista ar Eiropas pusgadu. Tāpat mēs gribētu arī vairāk elastības lai ekonomika tuvinātu iedzīvotājiem. Skaidrs, ka dzīvojam pārmaiņu laikā, digitalizācija, ekoloģiskās problēmas un arī visi šie jautājumi ir jāmin ziņojumā. Tāpat ir jārunā par izglītību, prasmju uzlabošanu, par sociālo nodrošinājumu, sociālo partneru līdzdalību sarunās. Tie ir būtiski jautājumi mums. Tāpat mēs arī piedāvātu runāt par Eiropas nodokļu sistēmu saskaņošanu. Uh, jo mums ir nepieciešami līdzekļi, lai mēs varētu tos investēt, kur tas visvairāk ir nepieciešams. Un tāpat mēs gribētu aicināt uh, arī uz algu palielināšanu un stingrāku regulējumu attiecībā uz bankām un uh, finanšu iestādēm, lai labāk aizsargātu Eiropas iedzīvotājus. Uh, Un tāpat mēs arī atbalstītu sabiedriskās politikas un ekonomiskās politikas labāku koordināciju Eiropā. Mums ir jābūt pragmatiskiem pašreizējā situācijā. Ir skaidrs, ka, ka līdz šim mēs turpināt nevaram, ir nepieciešamas ambiciozas reformas Eiropas pusgada ietvaros, un tas ir ļoti labs rīks, lai to visu panāktu, kā sociāli, tā ekonomiski un ekoloģiski. Thank you very much, madam. Paldies, Lūkundzei. Otrā kārta - nacionālai parlamenti. Melārkungs, Ungārija. Köszönöm szépen, elnök úr. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Vēlētos eh, pateikt kaut ko par pašu procedūru, kuru uzsāka komiteja attiecībā uz Ungāriju. Šajā procedūrā eh, lai sasniegtu pašreizējos mērķus attiecībā uz budžeta deficītu būtu jāatliek 1% no budžeta. Jūsu komitejas sacītais šeit ir pareizi vērtējums, bet nevaru piekrist tam, ka uh, mūsu valdība reaģēja uz šo informāciju pilnīgi nepareizi, jo izaugsme Ungārijā ir nostabilizējusies ap 3-4% gadā. Tiek pat prognozēts, eh, ka tas bija pār 4% pagājušā gadā. Tā tad izaugsme ir gana liela, un tas norāda, ka Ungārijas ekonomika īstenībā pārkarst. Tas savukārt ir eh, saistīts ar to, ka līdzekļi no struktūra fondiem un es fondiem bija ļoti ātri jāapgūst, kas savukārt izraisīja būvniecības eh, nozares pārka, pārkaršanu, kad ļoti īsā laika periodā par 50% palielinājās eh, būvniecības apjoms. Tas lika izveidoties tādam burbulim eh, būvniecības nozarē, kas jau ir viennozīmīga pazīme pārkāpšanai. Inflācija pieaug, Ungārijas forints zaudē savu vērtību. Pagājušā gadā Ungārijā notika parlamenta vēlēšanas, šogad paredzēts pašvaldību vēlēšanas, un es saskatu šeit lielus draudus, ka šī mākslīgi iniciētā konjunktūra, ja tā tiks mākslīgi uzturēta, liks sprākt šim burbulim. Tāpēc es atzinīgi vērtēju Eiropas komisijas ieteikumus, tāda maiga piezemēšanās būtu ļoti nepieciešama, lai nostabilizētos izaugsmē starp 2 un 3 procentiem. Paldies! Paldies! Kologianis kungs tālāk Grieķija. Paldies! Kā pastāvīgās komitejas par ekonomikas jautājumiem priekšsēdētājs Grieķijas parlamentā vēlos sveikt jūs visus šajā sanāksmē. Kā jūs zinat, mums pie varas ir jauna valdība Grieķijā kopš jūlija ar Mitsotakis kungu vadībā. Un valdības viena no prioritātēm ir palielināt investīcijas, samazināt nodokļus, nodrošināt kvalitatīvu izglītību un veselības aprūpī, cīnīties pret klimata pārmaiņām un iedvest jaunu dzīvību ekonomikas primārajā sektorā, kā arī izrādīt solidaritāti un vienlaicīgi arī cīnīties ar migrācijas problēmu. Vēlos norādīt, ka pēdējo dienu laikā Grieķija ir pieredzējusi milzīgu migrācijas eh, pa, eh, apjomu palielināšanos. Pagājušā nedēļā vien 2500 migranti ieradās eh, Ziemeļegejas jūras salās. Runājot par šo ziņojumu, vēlamies norādīt, ka mūsu budžeta saistības un saistības attiecībā uz struktūrālām reformām būs spēkā arī turpmāk. Mūsu mērķis ir cīnīties ar makroekonomisko nevienlīdzību, kā arī vēlamies veicināt investīcijas apstiprinot jaunu attīstības aktu, kas tiks iesniegts parlamentā nākamnedēļ, kā arī vēlamies stiprināt rūpniecību, aizsargāt vidi, koncentrēties uz enerģētiku, it īpaši atjaunojumiem energoresursiem. Paldies! Paldies! Tagad Eiropas parlamenta deputātiem vārds Luī Garikāno, Renew Europe kurš ir arī ēnu referents, un šobrīd uh, ir arī šeit pārstāvēts. Wrong, wrong place. Thanks, Mr. Chairman. And thanks to all. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies arī visiem kolēģiem no citām dalībvalstīm, kas ir mums pievienojušies. Sveiki, Briselē! sarunu laikā Renew Europe grupa ir apliecinājusi, ka meklē kompromisu un cenšas tik tiešām atjaunināt Eiropu, kā solām. Gribu teikt paldies Delangas kundzei un ēnu referentiem par viņu darbu. Mūsu sarkanās līnijas sasaucas ar mūsu apņēmību Renew grupā gribam panākt reformas, kas stiprinātu Eiropas Savienību, un kā vakar norādījām arī Dragī kungam, uh, Tas viss sākas ar valūtu, kam nav nepieciešama glābšana. Lieliski, ka Dragī kungs izglāba eiro, bet neviens iedzīvotājs nevēlas tādu valūtu, kam vajadzīga šāda glābšana. Un līdz ar to ir skaidrs, ka ne tikai mums, bet arī nacionālajiem parlamentiem ir jādara sava daļa darba. Kā jau Dragī kungs norādīja vakar, Banku Savienības pabeigšana, stabilitātes veicināšana, nepieciešamo reformu īstenošana, tās visas ir prioritātes kas jāīsteno, lai izvairītos no tā, kas notika 2012. gadā. Bet runa nav tikai par to, ka Eiropas Savienībai jābūt stabilai. Mums ir vajadzīgs uz nākotni vērstas reformas ir jāapkaro izvairīšanās no nodokļiem, naudas atmazgāšana, jānodrošina stabilas publiskās finanses, un arī vidē ir jākļūst spēcīgai prioritātei. Mums ir jānodrošina tas, lai Eiropas eh, ekonomika ietu kopsolī ar digitālo revolūciju. Tieši tāpēc Eiropas pusgada loma ir tik nozīmīga. Mēs ceram, ka Valstīm adresētās rekomendācijas tiks īstenotas labāk. Kopš 2016. gada tikai 60% šo rekomendāciju ir īstenoti. Un eh, jāsaka, ka mēs nestāvēsim malā reņu Europe grupā, kamēr visas šīs reformas tiek pamazām izstrādātas komisijā. Ir jārīkojas jau tagad, darāmā ir daudz, un mēs turēsim savus solījumus, ko esam devuši iedzīvotājiem. Paldies, Lūija! Tālāk lūdzu Borgi kungs no Itālijas parlamenta. Grazie Presidente eh, qualche cosa è cambiata in Itālijā dall'ultima volta che, che sono stato qui. La... Paldies, priekšsēdētāji. Nu, ir skaidrs, ka kopš pēdējo reizi jau tikāmies ar jums Itālijas parlamentā daudz kas ir mainījies. Tagad esmu opozīcijā. Nu, tā gadās. Lai gan vēlēšana nu nav bijis uh, starplaikā. Bet ir kāda lieta, kas nekad nemainās manā skatījumā. Absolūti greiza pieeja uh, kas ir valstīm adresēto rekomendāciju pamatā. Piemēram, rezultātu tabulas makroekonomiskā disbalansa ietveros. Tur Itālija ir ārpus noteiktajām limitiem divās pozīcijās. Pirmkārt jau parāds. Nu, tas jau ir pavisam sens jautājums, bija aktuāls vēl tolaik, kad Eiropas saimnībā bija 15 valstis. Un otra pozīcija ir bezdarba rādītāji. Savukārt citos parametros mēs izpildām noteiktās mērķu vērtības. Par bezdarbu runājot, nu kā tad to samazināt? Vai mēs to samazināsim, izmantojot investīcijas un nodokļu samazinājumus, vai arī darīsim tāpat, kā tas ir darīts iepriekš? Uh, Ja mēs paskatāmies uz konkrētajām rekomendācijām, kas saistīts ar bezdarba mazināšanu, tur tiek ierosināts palielināt nodokļus īpaši mājokļiem, mazināt tēriņus un samazināt pensijas. Tas ir tas, ko mēs Itālijā esam darījuši, piemēram, Monti valdības paspārnē. Jūs varbūt daži to atceraties, tas notika diezgan vardarbīgi. Tika ievērojami palielināti mājokļu nodokļi, mazināti līdzekļu pensijām un tika mazināti arī valsts izdevumi. Un tas viss izraisīja recesiju vairāku ceturkšņu garumā. Bezdarbs vēl ar vienu nav atrisināts. Vienīgā lieta, kas pa šo laiku ir notikusi, ir milzīgās problēmas ar parādu rādītājiem, jo, protams, sarūkot IKP arī parāda proporcija ir mainījusies nepareizajā virzienā. Nu, lūk, tā kā, ja paskatāmies rezultātu tabulā, tad tikai attiecībā uz valsts parādu un bezdarbu mēs neizpildām parametrus. Nu, tā kā, kā mēs varam likt Itālijai turpināt tādu pašu politiku, kas ir mazinājusi IKP, vairojusi uh, bezdarbu, un varbūt uz papīra tas viss izskatās labi, bet mēs jau to praksē esam pamēģinājuši, esam tieši šo ierosināto iepriekš darījuši, nu, un tas viss ir mūsu veidus nepareizā virzienā. Nu, tagad, kad esam opozīcijā, tad varam tikai visu laiku šim visam oponēt, un to jau teica arī Dragīkungs vakar. Nu, un ja viņš ir mūsu paraugs un modelis, tad varbūt ir vērts viņu teiktajā ieklausīties. Priekšādātājs, paldies! Tālāk lūdzu Fantētī kungs no Itālijas senāta. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt jau paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā sanāksmē. Es esmu Senāta budžeta komitejas sekretārs un esmu arī pārliecināts Eiropietis. Man ir tiešām liels prieks būt šeit kopā ar jums un runāt par mūsu paveikto ar Eiropas parlamenta deputātiem. Man žēl, ka šeit ir tikai deviņu valstu pārstāvji. Varbūt nākotnē mēs varētu pārstāvību uzlabot. Vakar eh, Romas kopā bija Dragīkungs, un vēlreiz dzirdējām, ka monetārās politikas instrumenti ir tikuši veiksmīgi izmantoti. Nu, un es gribētu teikt visiem kolēģiem šai komitejā un parlamentā, ka tik tiešām ir jākoncentrējas uz fiskālo politiku. Ir jādomā par to, kā aizsargāt investīcijas un kā nodrošināt eh, cikliskumu valsts investīcijās. Es tiešām ceru, ka mēs eh, varēsim kopīgiem spēkiem darboties eh, šai jomā arī tālāk. Paldies! Tālāk zaļo ēnu referents Urtasana kungs. Paldies, priekšādātāji, gribu sveikt mūsu vidū mūsu viesus šo pēcpusdienu Eiropas parlamentā. Man šķiet, ka šis dialogs ir ārkārtīgi svarīgs, lai labāk uh, koordinētu uh, parlamentāro uzraudzību par Eiropas pusgadu. Man šķiet, ka Eiropas pusgads ir pamatīgi jāreformē daudzos veidos - demokrātiskā pārskata atbildība, dalībvalstu loma, notiekošajā. Un arī mūsu darba temps pēdējos gados, nu tas ir jāpātrina, lai stātos pretī sociālajiem un vidas izaicinājumiem. Daži no mums Eiropas parlamentā ir bijuši gana kritiski attiecībā uz to, kā tiek izmantota pusgada instrumenti un rezultātu tabulas. Eiropas komisija iepriekš ir bijuši ārkārtīgi stingra īstenojot budžeta noteikumus, bet no otras puses mums ir uh, cits noteikumu kopums, uh, kur runa ir par makroekonomiskā līdzsvara trūkumu. Un tos komisija nav tik aktīvi īstenojusi. Nu, tā kā skaidrs, ka izaicinājumi ir dažādi, Eiropas pusgads ir svarīgs instruments, un pilnīgi noteikti ir jāsaskaņo mūsu ekonomiskās politikas. Bet es domāju, ka uh, Delangas kundzes ziņojumā mums būtu jārunā par to, kā varētu uzlabot šo Eiropas pusgada rīku. Un vēl kāda lieta, kas ir ļoti būtiska. Iepriekš valstīm atrasētās rekomendācijas ir pavisam maz runājušas par tik būtisko nodokļu jomu, un es domāju, ka par to būtu vērts domāt vairāk nākotnē. Protams, diskusijas par Eiropas pusgadu ir ārkārtīgi būtiskas, domājot arī par mūsu pašreizējo politikas miksu. Nu, tas, ko mēs eh, kā zaļie gribētu redzot šai ziņojumā, ir tas, ka iepriekš mēs esam koncentrējušies uz piegādi un uz eh, konsolidāciju, kas ir bijis eh, sociāli un kaitējoši un negatīvi ietekmējis vidi. Uh, Domājot par iespējamo ekonomisko lejupslīdi, man šķiet, ka šis politikas miks būtu jāmaina. Kā jau teica vakar arī Dragīkungs, fiskālie instrumenti Eiropas līmenī tiek izmantoti. Ir dalībvalsts, kam ir fiskālas manevrēšanas iespējas, kas arī ir jāizmanto, un tam ir jāparādās arī Eiropas pusgadā. Mēs esam daudz runājuši par struktūrālajām reformām nacionālā līmenī, bet jāatceras, ka tas viss ir jādara arī Eiropas Savienības līmenī. Viena no problēmām Eirozonā ir tāda, ka nav pabeigts viss tas, kam bija jau jābūt gatavam pēc pēdējās krīzes. Nu, piemēram, Eiropas noguldījuma apdrošināšanas schēma, fiskālā jauda, Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir jāturpina dialogs ar nacionālajiem parlamentiem. Un es ceru, ka Delangas kundzes ziņojums būs noderīgs instruments šais diskusijās. Paldies, Ernest! Atkārtošu tiem, kas ir tās uh, novēloti. Ja vēlaties piedalīties diskusijā, ja jums ir kas sakāms, tad lūdzu aizpildiet uh, zelta no veidlapu un nododiet zāles pārzinim. Sāksim nākamo viesu izteikumu raundu. Luksemburgas pārstāvis nākamais. Paldies par uzaicinājumu, paldies par iespēju būt kopā ar jums šai pēcpusdienā. Es gluži vienkārši gribētu sākumā uzsvērt to, cik svarīgi ir finanšu analīzes instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, ko komisija ir piedāvājusi mums un dalībvalstīm. valstīm. Es gluži vienkārši gribētu nākt klajā ar pāris komentāriem par situāciju Luksemburgā. Un gribu runāt arī par Luksemburgai izteiktajām rekomendācijām. Mums ir tikai 20% valsts parāds un izaugsme ir aptuveni 2,5%. Nu, tā kā problēma nav ar pašreizējiem ekonomiskajiem indikatoriem. Drīzāk problēmas rada lietas, kas varētu notikt nākotnē. Tas būtu jāņem vērā Luksemburgas gadījumā. Un, manuprāt, komisijas rekomendācijās ir ļoti labi izcelti šie te ilgtermiņa iespējamie apdraudējumi. Piemēram, ir jāuzlabo pensiju sistēmas ilgtermiņa noturība, Tā ir tā lielā problēma, manuprāt. Šā brīža pensiju sistēma šobrīd vēl ar vienu ir ar pozitīvu bilanci, bet nu, pēc pāris gadiem, jau sākot ar 23. gadu, situācija būs eh, gluži pretēja. Aptuveni 2030. gadā pensiju fondi būs iztukšoti. Tā kā mums tiešām ir jāpārkārto sistēma, ir jāveic nepieciešamās izmaiņas tajā, lai no ekonomiskā viedokļa rādītāji būtu pozitīvi. Es domāju, ka tas jau nav noslēpums nevienam. Pensijas sistēmas būtu jāsāk pārkārtot jau tagad. Un vēl kāda lieta, kas ziņojumā ir ļoti pareizi minēta attiecībā uz Luksemburgu. Mēs vērojam ekonomisko izaugsmi, Tātad 2,6 līdz 3% taisnība, bet tas galvenokārt ir rezultāts demografiskām izmaiņām, nevis produktivitātē balstīts rezultāts. Pēdējos desmit gados mēs esam vērojuši iedzīvotāju skaita pieaugumu līdz pat 20% apmērā. Uh, Nu, līdz ar to, piemēram, rodas problēmas ar mājokļu pieejamību. Mājokļu cenas pieaug 6 līdz 7% apmērā ik gadu. Tāpat arī sabiedriskais transports nav piemērots tik ievērojamam iedzīvotāju skaita pieaugumam. Tur ir nepieciešams milzīgas investīcijas. Sabiedrisko transportu cilvēki izmanto katru dienu un redz problēmas. Uh, Valdība iegulda milzīgas pūles visu šo jautājumu risināšanā, un tas varbūt nav tik daudz finansējumu kā praktiskās īstenošanas jautājums. Lai paveiktu visu iecerēto, ir nepieciešami atbilstoši resursi. Lūk, tā kā es domāju, ka Luksemburgas gadījumā pats svarīgākais ir šo reformu īstenošana. Tālāk lūdzu Paiskal kungs no Itālijas senāta. Grazie mille per, per l'invito, sono molto entuziasta. Di... Paldies par uzaicinājumu piedalīties šai sanāksmē. Man ir prieks redzēt tik daudz Eiropas kolēģu, kas uh, risina tieši tās pašas problēmas, ko mēs, piemēram, budžeta jautājumi. Šis ir unikāls gadījums, iespēja runāt par makroekonomiskajiem indikatoriem. Ir tiešām ārkārtīgi interesanti analizēt visus datus. Uh, un makroekonomiskās nelīdzsvarotības eh, rādītājus. Ir divas lietas, kas nav līdz galam ņemtas vērā. Pirmkārt, nodokļu dempings. Nu, un ir dalībvalstis, kas eh, nodokļu dempingu ļoti aktīvi nosoda. Ir valstis, kur nodokļu politika ir ārkārtīgi stingra. Un otrs eh, jautājums ir eh, ražošanas pārcelšana uz eh, tām valstīm, kur darba spēka izmaksas ir mazākas. Nu, es domāju, ka mums vajadzētu labāk saprast šīs atšķirības dalībvalstu starpā, kas noved pie nodokļu dempinga un uh, lētākas ražošanas vietas meklēšanas. Mums būtu nepieciešams kaut kāds tāds indikators, kas varētu rezumēt visus pārējos. Nu, varbūt negluži te runa būtu par kaut kādas hierarhijas veidošanu, bet es domāju, ka būtu vērts saprast, kā situācija dažādās dalībvalstīs miedarbojas. Tā varbūt būtu zināma reitingu sistēma. Uh, Ja runājam par ekonomikas politiku, tad es domāju, ka būtu ārkārtīgi labi, ja mēs skatītu reālās problēmas, kas skar vairākas dalībvalstis. Jauniešu nākotne, tehnoloģijas, veselības aprūpe, vide, vecāku gadagājumu cilvēkiem nepieciešama aprūpe. Visas šīs ir lietas, kas ir jārisina efektīvāk. Un, protams, nodarbinātība. Mums ir nepieciešams milzīgas investīcijas dažādās nozarēs. Diemžēl daudzās dalībvalstīs izspējas ir ierobežotas. Mēs zinām, ka budžeta ierobežojumi daudzās valstīs likumsakarīgi ierobežo arī investēšanas iespējas. Līdz ar to tāds arī ir mans aicinājums visām pārstāvētajām valstīm. jaunā komisijas priekšsēdētāja ir citējusi zaļo kursu, zaļo programmu, un arī tur parādās jomas, kam būs nepieciešamas investīcijas. Tas nozīmē zināmu elastību budžeta noteikumos, lai, piemēram, tādas valsts kā Itālija varētu nākt klājā ar šīm investīcijām. Paldies! Tālāk lūdzu Eižens Jurzica no EKR, arī ēnu referents no Eiropas parlamenta. No IT mums neviena pārstāvja nav, tāpēc tagad iespēja izteikties EKR. Paldies, Nīdermējer kungs! Gribu pateikties referentē par viņas darbu. Manuprāt, viņa nāk uz klājā ar ļoti labu ziņojumu. Un tāpat arī atzinīgi vērtē darbu ēnu referentu sanāksmēs, lai nāktu klajā ar līdzsvarotu tekstu. Mums jau ir bijušas divas ēnu referentu sanāksmes un viena vai divas vēl plānotas. Bet esmu mazliet vīlies, kā ir iestrādāti dažādo grupu grozījumi. Salīdzinājumā ar sākotnējo versiju ziņojums zaudē savu kvalitāti. Es saprotu, ka ir dažas grupas, kas varbūt uh, nav tik pozitīvi noskaņots attiecībā uz tirgus risinājumiem eirozonas problēmām. Bet um, nu, es īsti nesaprotu, kāpēc ir svītrotas atsauces uz dažādiem faktiem, kas atspoguļo situāciju un kam būtu jāparādās ziņojumā. Piemēram, piedāvāts svītrot frāzi par to, ka valsts um, publiskās investīcijas galvenokārt finansē nodokļu maksātāji. Uh, Nu, un tiek arī vaināts teksts attiecībā uz to, ka stabilitātes un izaugsmas pakts nebūtu pilnībā jāīsteno. Un tad, kad mēs runājam ar iedzīvotājiem, nu, tad vienmēr uzsveram to, ka agresīva nodokļu politika būtu jārisina un naudas atmaskāšana jāapkaro. Bet, ja runājam par valsts iestāžu noteikumiem, tad tur tiek aicināts uz lielāku elastību. Manuprāt, tā nav atbildīga pieeja. Un kopumā man jāuzsver, ka ir vairākas daļas kompromisa tekstā, ko es nevaru atbalstīt. Piemēram, uh, EKR nostāja ir tāda, ka nodokļu jautājumi labāk ir kārtojami dalībvalstu līmenī un kaut kādas kopīgas aktivitātes būtu jāpakļauj vienbalsīguma balsojumam padomē. Vienu sekundi. Jā. Atelas kungs no Ungārijas. Paldies, priekšsēdētāji! Mans kolēģis no Ungārijas parlamenta, protams, ir neatkarīgs, viņš pārstāv opozīciju un jāsaka, ka mēs daudz esam Ungārijas parlamentā diskutējuši par uh, budžetu un uzskatu, ka opozīcija izdara nepareizus secinājumus no konkrētajiem skaitļiem, kādi ir iesniegti. Jāsaka, Ungārijas oficiālais viedoklis ir tāds, ka mēs uh, iesniedzām savus piedāvājumus, kā koriģēt skaitļus, un tas nozīmē to, ka būtībā mēs nedrīkstētu vairs uh, novērot nekādu izaugsmi. Jāsaka, ka Ungārija šobrīd gatavo atbildi uz šīm konkrētajām valstīm adresētajiem ieteikumiem. Jāsaka, ka daudzi no ieteikumiem sakrīt, piemēram, runājot par veselības aprūpas kvalitātes uzlabošanu. Tur mūsu domas ir vienādas. Savukārt par agresīvu nodokļu plānošanu tur mēs nepiekrītam mums adresētajiem ieteikumiem. Jāsaka, Ungārija atbilst uh, galvenajām prasībām attiecībā uz valsts parādu vai budžeta deficītu. Protams, Ungārija ņems vērā sev adresētos ieteikumus bet tomēr ir svarīgi, lai mēs varētu saglabāt arī izaugsmi. Esam diezgan skeptiski par sev adresētajiem ieteikumiem, un mēs neesam vienīgie. Jāsaka, šīs referenču vērtības tiek um, aprēķinātas ar konkrētas metodas palīdzību, kurai mēs īsti nepiekrītam. Tāpat netika ņemts vērā arī ekonomiskais cikliskums un tam līdzīgi. Mēs, protams, atbalstam to, ka konkrētām valstīm adresētie ieteikumi ir jāņem vērā, bet tiem būtu jābūt niansētākiem. Jā, ir jāturpina Eiropas pusgada ietvaros iesāktais darbs, bet ir jāveidojas arī patiesam dialogam starp komisiju un dalību valstī. 2019. gada ieteikumi attiecas arī uz tieslietu jomu, un jāsaka, tas ir politiski ārkārtīgi jūtīgs jautājums. Paldies! Paldies, Atils kungs! un neredzu vairs nevienu citu no valstu parlamentiem, kas būtu manā sarakstā, bet jums vēl ir iespēja pieteikties. Un tagad došu vārdu Gusmāo kungam no GOE, kurš arī ir ēnu referents šajā ziņojumā. Paldies! Priekšsēdētāji runāšu portugāļu valodā. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, ekonomika ir cikliska, un tas, ko mēs cenšamies atspoguļot šajā ziņojumā, ir kaut kādā veidā ierobežot to cikliskumu, lai ekonomika nebūtu tik ļoti pakļauta dažādām svārstībām. Runājam galvenokārt par investīcijām, investīcijām sociālajās politikas jomās un arī ciņā pret klimata pārmaiņām. Tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka ir vesela rinda ar izņēmumu stabilitātes un izaugsmes paktā, kas tad ļautu investēt šajās jomās. Ir tādi vispārīgi noteikumi par labu finanšu pārvaldību. Uh, Manuprāt, ir pienācis laiks sākt praktiski rīkoties, kā šīm deklarācijām, ka mēs cīnāmies pret nabadzību un klimata pārmaiņām seko arī uh, nopietni un pamatīgi darbi. Ja valstu valdības un arī Eiropas Savienības institūcijas, tām tagad ir jānāk klajā ar konkrētiem praktiskiem pasākumiem, kādā veidā uh, to visu realizēt dzīvē. Ja skatāmies uz konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem, mūsuprāt, ir jābūt gana kritiskiem pret šiem ieteikumiem. Jāņem vērā, ka mums ir valstis, kurās ir demokrātiski ievēlēti parlamenti, valdības, viņiem ir pilnas tiesības uh, neievērot šos valstīm adresētos ieteikumus, jo, piemēram, tas būtu klajā pretrunā ar viņu politisko programmu, uh, pateicoties kurai viņi tika ievēlēti un veido parlamentu. Tas, par ko mēs runājam, ir piemēram, darba spēka tirgus padarīšanu elastīgāku, bet tas nozīmē to, ka mm, viss, ko ir panākušas arī arotbiedrības un šie kolektīvie darba līgumi, darba koplīgumi, tiek padarīti par nebijušu. Un tas nozīmē to, ka algas sarūk, uh, un arī nodarbinātība vairs nav tik stabila kā iepriekš. Domāju, ka tas ir tās tēmas, par kurām mums būtu jārunā un jāmeklē risinājumi. Makroekonomiskās nestabilitātes jautājumi jā, to mēs redzam pēc daudz dažādiem indikatoriem, bet uh, mums ir jābūt konsekventiem savā Eiropas politikā. Ļoti bieži mēs redzam birokrātiskus paziņojumus, kas nosoda pārpalikumu un tam līdzīgi. Bet jā, deficīts arī ir liela problēma. Paldies! Ja, un tagad atveru diskusijas visiem. Tātad brīvā mikrofona procedūra. Piedalīties drīkst visi, arī valstu parlamentu pārstāvji. Kokrī no Eiropas Tautas partijas. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ļoti priecājos sveikt uh, valstu parlamentu pārstāvis, saka Gerīkundze. Jāsaka, Eiropas pusgads tā apspriešana klātesot valstu parlamentu pārstāvjiem ir ļoti nozīmīgs notikums. Ir skaidrs, ka tur ir uh, gan jauktā kompetence, gan Eiropas Savienības kompetence, gan ekskluzīva dalībvalstu kompetence. Un turpināšu savu uzrunu ungāru valodā. Šodien mums ir iespēja runāt arī savā dzimtajā valodā, un ir bijusi jau vairāk kārt iespēja dzirdēt uzrunas Ungāru valodā, runājot par Eiropas pusgadu. Ceru, ka tas netiks izmantots, lai um, runātu par dažādām iekšpolitiskām problēmām. Pirms desmit gadiem jāsaka, ka arī Ungārija saņēma palīdzību smagā finanšu krīzē. Eh, šobrīd ir pagājuši desmit gadi, ekonomikas izaugsme ir 5%, arī nodarbinātība ir pieaugusi līdz 70%, tāpat arī valsts ārējais parāds ir samazinājies no 82% līdz 70% pret IKP un tam līdzīgi. Es uzskatu, ka Eiropas pusgads ir lielisks ekonomikas instruments. Tajā pat laikā jāsaprot, ja mēs Eiropas pusgadā tagad ietveram aizvien vairāk un vairāk aspektu, tādā gadījumā mēs veidojam tādu kā Ziemassvētku eglīti ar ļoti daudz skaistiem rotājumiem, bet man bail, ka kaut kādā brīdī tas kociņš varētu nolūst. Jāsaka, manuprāt, ir jāatgriežas pie sākotnējās idejas, ka Eiropas pusgads ir veltīts tieši ekonomikas indikātoriem. Tas ir arī jautājums par uzticēšanos, jo drīz vien dalībvalstis vairs mūsos neieklausīsies. Neieklausīsies tām adresētajos ieteikumos, ja Eiropas pusgads runās par daudz un dažādām tēmām, ne tikai par ekonomiku. Un tagad runājot par Delangas kundzes ziņojumu, tas ļoti labi apraksta situāciju Eirozonā, visā Eiropas Savienībā. Uh, Un ir iesniegt arī grozījumi, kas runā par lielāku nodokļu harmonizāciju, piemēram, izmantot kvalificētā vairākuma balsojumu vai um, izstrādāt un pieņemt vienotas minimālās nodokļu likmes. Bet jāsaka, ja mums nebūs nodokļu kompeten konkurences starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Tādā gadījumā uzņēmumi pārcelsies ārpus Eiropas Savienības. Līdz ar to es esmu pret jebkādu nodokļu likmju harmonizāciju. Paldies! Paldies! Nākamais Belkas kungs no SND. Paldies! Ekonomikas ekonomikai, manuprāt, ir divas problēmas. Zema izaugsme, tā ir problēma mums starptautiskajā arēnā, neesam konkurētspējīgi, un otra problēma ir pārāk lielās atšķirības. Proti, tas, ka mēs nespējam būt konsekventi. Un tas apdraud, protams, Eirozonas un arī Eiropas nākotne. Dažas valstis aug straujāk nekā citas. Dažās valstīs vajadzētu būt lielākai inflācijai nekā tā ir šobrīd. Ar Eiropas pusgadu atklājas diezgan interesanta aina. Proti, šī ekonomiskā iekšējā nestabilitāte, disbalans. Un nezinu, vai Eiropas pusgads kā instruments tiek izmantots pietiekamā apmērā un pietiekami viendabīgi, simetriski, attiecināts uz visām dalībvalstīm. Ne jau tikai tās dalībvalstis, kas atpaliek, vajadzētu mudināt uh, tomēr piestrādāt, bet arī tās valstis, kuras aug pārāk strauji, arī tās būtu jābrīdina. Es domāju, ka uz spēles ir likts Eirozonas nākotne. Mums jāsaprot, ka investīcijas uh, ne tikai Eiropā, bet visās pasaules attīstītajās valstīs ir uh, diezgan zemas. Nezinu kādēļ, bet uh, privātā sektors nevēlas um, lielā mērogā investēt. Vienalga, vai tas mums patīk vai nepatīk, tas nozīmē, ka jāinvestē ir valstī vajadzētu lielākas investīcijas tur, kur tas ir iespējams, biežāk. Un jāsaka, mums nav izejas. Ir skaidrs, ka privātais sektors neinvestē, neinvestē visā pasaulē. Tas nozīmē, ka mums jāsaka valstīm, valdībām, un es aicinu Eiropas uh, komisiju, tātad runāt vairāk par valstu investīcijām. Paldies, Marek! Un vēlos teikt, ka man runātāju sarakstā ir vēl tikai viens cilvēks. Ja vēl kāds vēlas pieteikties debatēm, lūdzu aizpildiet dzelteno veidlapu. Bet, principā, jā, tuvojamies diskusiju nobeigumam. Pie grupām nepiedarošais. Rolands. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jā, man bija ļoti interesanti klausīties diskusijās, pats strādāju investīciju tirgos jau 30 gadus un vēroju to, kas notiek Eiropā, un jāsaka, ka, jā, ir divas pamatīgas problēmas - zemā izaugsme, un otra problēma tā, ka jūs mēģināt izveidot vienādu monetāro politiku 27 dažādām valstīm. Mēs daudz dzirdējām par to, ka jā, ir daudz ārējie faktori, um, tirzniecības, um, šie konflikti ar ASV un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā mums ir jārunā arī par produktivitāti. Tā ir samazinājusies, tā ir aptuveni tādā līmenī kā 80. gados. Izaugsme Eiropā ir 0%, Tātad um, vakar arī tika paziņoti skaitļi par Vāciju. Arī tie nav iepriecinoši. Mēs redzam krīzes tuvošanos. Un jautājums, kā to visu atrisināt? Manuprāt, risinājums nav tāds, ko um, vēsturiski ir darījis Mario Draghi. Tātad šīs te masīvās investīcijas, bet jāsaka, ka tas um, pārvirza kapitālu. Kapitālam ir svarīga izmaksa. Izmaksas šis te laiks maksā naudu. Tas nav no zila gaisa radies teiciens. Ir skaidrs, ka katrām investīcijām ir arī kaut kādas izmaksas. Bankas tagad aizdod uzņēmumiem, bet uzņēmumi neinvestē, jo viņi zina, ka nav izaugsme. Un līdz ar to tas viss rada ļoti nopietnu nelīdzsvaru. Tātad investīcijas netiek novirzītas ražošanai, tās paliek kaut kur citur un veido lielu nestabilitāti. Jā, mēs runājam par zaļo politiku, bet tur valsts tad diktētu, kurā vietā jums ir jāinvestē. Piemēram, vakar Vācijā arī budžeta deficīts, un tagad doma aizpildīt to iztrūkumu ar oglekļa nodokli. Es uzskatu, ka tas ir nepareizais ceļš. Pareizākais būtu samazināt nodokļus. Mēs nevaram dzīvot šādā valsts plānveida ekonomikā. Tas nevar beigties ne ar ko labu. Paldies! Paldies, Kirsas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, priecājos sveikt visus valstu parlamentu pārstāvis, kuri ir ieradušies šodien. Viņu ieguldījums ir svarīgs, lai labāk izprastu, kas notiek konkrētajā valstī, un kādā veidā labāk koordinēt Eiropas atbildi. Jāsaka, būšu godīgs, man nav atbildes, kā atrisināt tās problēmas, ar ko sastopas Eiropa šodien. Bet jāsaka, mums ir nepieciešama neordināra risinājuma, neordināra domāšana ir jāizmanto tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, bet jāizmanto tie pareizi un tajā pašā laikā jāiet arī soli tālāk, lai risinātu konkrētas problēmas. Manuprāt, šis ir lielas nestabilitātes laiks. Jā, situācija var pavērsties gan pozitīvi, gan negatīvi. Jāsaka, ka nav šie procenti, procentu likmes ir negatīvas uzkrājumiem. Par to ļoti nobežījušies Vācijas kolēģi. Tajā pašā laikā varbūt tas nav lielākais ļaunums, jo mēs šobrīd nezinām un nesaprotam, kā pārvaldīt ekonomiku, trūkst arī dinamikas tautsēmniecībā. Un tas, kas notiek, tās valstis, kurās bija līdz šim dinamiska tautsājumniecība. Arī viņiem šobrīd uh, tiešām sāk aptrūkties enerģijas. Piemēram, Vācija arī ir sabremzējusies. Tieši tādēļ, ka ir lielas problēmas ar procentu likmēm. Jāsaka, arī Grieķijai neklājas viegli. Mums jādomā par klimata jautājumiem, par jauno likumdošanu, jādomā, kā piesaistīt vairāk investīcijas. Arī Brexits vēl mūs gaida, nav pat īsti skaidrs, kā tas viss notiks, pat apvienotā karaliste nezin, kas notiks turpmākajās nedēļās. Tātad arī šī situācija ar apvienotās karalistes parlamentu, valdība un partijas tirsniecības strīds starp ASV un Ķīnu. Tāpat mēs nopietni sakojam līdzi, kas notiek Saudārābijā un tajā reģionā. Ļoti satraucošas tendences. Jāsaka, ka mums priekšā ir lieli izaicinājumi. Un jo labāk mēs īstenosim tos noteikumus, kāda mums ir, jo labāk un neordināri risinājumi arī būs nepieciešami. Jā, paldies! Donato kundze. Nākamā. Paldies! Runāšu itāļu valodā. Arī es pēc visa šodien dzirdētā un pēc tā, ko vakar teica Eiropas centrālās bankas vadītājs Dragī kungs, arī man ir radies satraukums un bažas par Eiropas ekonomikas stāvokli. Manuprāt, svarīgi apzināties, ka Eiropas Savienībā, skatoties uz izaugsmi, iezīmējas divi reģioni. Tātad Eirozona un tās valstis, kas ir ārpus Eirozonas. Tur skaitļi skaidri rāda, ka valstis ārpus eirozonas ir piedzīvojušas lielāku izaugsmi. Savukārt eirozonas valstīm ir novērojams ļoti, ļoti mērena izaugsme vai pat stagnācija. Un ir skaidrs, ka turpmākajos mēnešos stagnācija noteikti skars visas eirozonas valstis un tas rada jautājumu, cik pareizi ir mūsu noteikumi, kas attiecas uz Eirozonas valstī. Piemēram, striktie noteikumi attiecībā uz budžetu, valsts parādu un tam līdzīgi. Ir arī konkrētām valstīm adresēti ieteikumi. Manuprāt, mums būtu kritiski jāskatās gan uz pašiem noteikumiem, gan arī uz valstīm adresētajiem ieteikumiem. Daudz tiek runāts, ka tagad būtu jārīkojas anticikliski, pretcikliski. Runājot par Itālijai adresētajiem ieteikumiem, tur tiek teikts jāīsteno struktūrālās reformas, to starp tieslietu jomā, jāsamazina birokrātija un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā Itālija un arī Grieķija ir jau pagātnē pēdējos gados īstenojuši šīs reformas, gan attiecībā uz pensiju sistēmu, gan attiecībā uz darba tirgu un tam līdzīgi. Mēs esam ievērojuši visus ieteikumus, un tajā pašā laikā ekonomiskā izaugsme Itālijā nav novērojama. Vakar tika runāts arī par to, ka ir dalība valstis, kurām ir lielāka manevrēšanas iespēja, ka tām, kurām budžetā ir lielāki līdzekļi, vajadzētu tad kādām valstīm investēt, lai cīnītos pret to cikliskumu, ciklisko lejupslīdi. Bet tajā pašā laikā jāsaka, ka ir valstis, kurām nav šāda manevrēšanas brīvība. Un tajā pašā laikā valstīm ir arī bail, ka inflācija varētu sākt nekontrolēti augt. Un līdz ar to arī pat tās valstis, kas būtu spējīgas investēt, to nedara, jo tās nevēlas uh, inflāciju, lielu inflāciju. tajā pašā laikā ir valstis, kurām ir nepieciešams investīcijas izpētē, izglītības sistēmā un tam līdzīgi. Investīcijas infrastruktūrā tajā pašā laikā tiek prasīta arī pietiekami piesardzīga budžeta politika, un es šeit saskatu strupceļu Manuprāt, mums būtu visiem kopīgi jādomā par risinājumu. Jo domāju, ka svarīgi, lai Eiropa kopumā, Eirozona kopumā būtu veiksmes stāsts, nevis kāda atsevišķa valsts. Jāsaka, ka kamēr mums nebūs vienoti budžeta veidošanas principi, domāju, ka būs grūti pārvarēt um, ekonomisko lejupslīdi. Ja mēs atstāsim visu dalību valstu ziņā, it sevišķi to dalību valstu, kurām ir budžeta pārpalikums, nedomāju, ka arī tas būtu risinājums jādomā ir gan par stimuliem, gan par sankcijām. Un tāpat jāsaprot, kāda ir mīja darbība, arī deficīts un pārpalikums. Paldies! Markers kungs no SND, pēdējais manā sarakstā. Paldies! Arī es izteikšos portugāļu valodā. Paldies par iespēju diskutēt. Paldies arī visiem, kuri piedalījās diskusijās. Mēs runājam par ekonomikas politiku un valstu politiku, to miedarbību. Šķiet, ka daži runātāji pārstāv ideju, ka vislabāk nedarīsim neko, palielināsim procentu likmes un deregulēsim daudzas jomas, un tādā veidā noteikti panāksim izaugsmi. Nespēju noticēt savām ausīm. Jāsaka, ka šobrīd mēs varam uzskatīt, ka mums jau ir ļoti lielā mērā deregulēta sistēma. Tāda mums bija pirms desmit gadiem. Tas viss noveda pie milzīgas finanšu krīzes. Un tieši tādēļ Eiropas centrālajai bankai bija jāiejaucās. Manuprāt, svarīgi ir paturēt prātā to plašāko kopainu, piemēram, Brexit, tirzniecības karš starp ASV un Ķīnu. Komisija ir nākus klajā ar savām valstīm adresētajām rekomendācijām, tajā pašā laikā ir jādomā par lielāku stabilitāti Eirozonas budžetam ir jābūt pietiekami apjomīgam, lai mēs varētu stāties pretī dažādām krīzēm, kuras nākotnē noteikti mūs piemeklēs. Jādomā arī par pieprasījumu, kā stimulēt pieprasījumu. Lielas problēmas mums sagādā demografiskā situācija pieprasījums samazinās. Tajā pašā laikā domāju, ka dalībvalstīm nevajadzētu konkurēt savā starpā vienojoties par mazāko, par minimālo kopsaucēju. Tas nebūtu pareizais virziens. Jādomā arī par lielajiem uzņēmumiem un nodokļu politiku attiecībā uz viņiem šai nodokļu politikai attiecībā pret lielajiem uzņēmumiem ir jābūt taisnīgākai. Un pieļauju, ka daži uzskatīs, ka mana runa ir provokatīva, bet tāds ir mans viedoklis. Paldies! Of... Uh, Paldies par jūsu izteikumiem! Tā kā mūsu referente nav šodien šeit. Ļaujiet man izteikt īsu kopsavilkumu vai gan drīzāk personiski secinājumu, ar kuras noslēdz mūsu darba sadaļu. Vairāk kārt tika uzsvērts, ka liela daļa no kompetencēm ekonomikas politikas jomā ir valstu valdību rokās. Tomēr mums ir jāapzinas, ka mēs visi sēžam vienā laivā. Trauslā ekonomika mūsu kaimiņu valstīs nāk par sliktu arī mums. Bet augoša ekonomika kaimiņu valstī palīdz arī mums. Tā kā ir savstarpējas intereses un nu, vienlaicīgi arī liela atbildība valstu valdību rokās. Otrakārt, daudz kas tika sacīts arī par uh, rekomendācijām. Šeit svarīgi ir uzņemties atbildību. Bez tā reformu efektivitāte ir ievērojami zemāka. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Debats, manuprāt, bija labas. Augsti novērtēja to, ka runātāji no valstu parlamentiem apliecināja savu interesētību gan Eiropas pusgada procesā, gan valstīm adresētajām rekomendācijām, sasaistot to ar iekšpolitiku Protams, ka viedokļi ir atšķirīgi, šis ir politiskas debats par ekonomisko situāciju, par prioritātēm, šī nav ne pirmās diskusijas, ne pēdējās, tās turpināsies, esmu pārliecināts, ka tas notiks arī ēnu referents sanāksmēs, un Delangs kundzei e, galu galā būs e, labs līdzsvarots ziņojums. Paldies mūsu viesiem, ka pievienojaties mums debatēs, paldies visiem, kas piedalījās. Paldies visiem, eh, kuri klausījās šīs debatas. Attiecībā uz organizatorisko pusi jūs droši vien zinat, mēs ekonu komitejā balsojam 2. oktobrī, bet plenāra sesijā tā ir oktobra pirmā plenāra sesija, lai paspētu pirms padomes. Nākamais punkts ir viedokļa, viedokļu apmaiņa ar Eiropas fiskālo padomi, kas ir paredzēta pēc 35 minūtēm, līdz ar to izsludinu pārtraukumu un sāksim precīzi paredzētajā laikā. Tas ir pēdējais punkts mūsu darba kārtībā, tā kā ja mūsu viesis ieradīsies laicīgi, sāksim precīzi. Tiekamies pēc pārtraukuma. Beautiful. Dear colleagues, please get seated. We will. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, sāksim pēdējo punktu mūsu darba kārtībā. Tas ir astotais darba kārtība punkts viedokļu apmaiņa ar profesoru Nīlu Stigesen, Eiropas fiskālās padomas priekšsēdētāju. Vēlos sveikt jūs, profesori! Eiropas fiskālā padome tika izveidota pēc pieci priekšsarētāji ziņojumi par Eiropas monetāro savienības pabeigšanu. Padoms galvenais pienākums ir izvērtēt to, kā e, tiek fiskālā situācija Eiropas Savienībā un ieteikt uzlabojums fiskālajiem ietvaram. Šī gada 25. jūnijā Eiropas fiskālā padoma publicēja savu vērtējumu par fiskālās politikas orientēšanos eh, Eirozonai 2020. gadam, kuru profesors Tigesens arī prezentēs mums tagad. Tātad eh, savu darbu plānojam tā, vispirms desmit minūšu ievads no profesora Nils Tigesena, pēc tam jautājumu un atbilžu bloki 5 minūtes, katrs, un, ja laiks atļaus, tad brīvā mikrofona procedūra. Nekavēsimies, un vēlreiz, profesori, paldies, ka ieradāties šeit. Vārds jums. Thank you very much, uh, Mr. Vice Chair. Paldies, vicepriekšsēdētāj kungs. Apsveicu jūs ar ievēlēšanu amatā un arī jaunievēlto parlamentu. Eiropas fiskālā padoma pastāv kādus trīs gadus, kā jau jūs norādījāt un esam baudījuši viedokļu apmaiņu arī iepriekš ar šo komiteju e, Gutierī kungu vadībā. Mēs sniedzam padomus Eiropas komisijai, daram to publiski, izsakoties arī citos formos, Eiropas parlamentā tā skaitā, Eirogrupā, Ekofin un tā tālāk. Mums ir jāiepazīstas ar e, Eirozonas fiskālās nostājas e, atbilstību situācijai. Šajā slaidā ir attēlota secība. Tātad vispirms jūnijā komisija un Eiropas fiskālā padome veic izvērtējumu par to, kāda varētu būt piemērotā fiskālā nostāja Eirozonai nākamajam gadam, 2020. gadam, gatavojoties nacionālajiem budžetiem, kas tiks iesniegt oktobrī un apspriest ar komisiju novembrī un pieņemti ar padomus rekomendācijām janvārī. Kā jau es minēju, šis ir mazliet tā dīvainā koncepcija, tāds aklais punkts, apzināti izveidots Jo sagatavojot Maastrichts līgumu, tika lēmts, ka noteikumi ir piemērojami nacionālai rīcībai, nevis Eirozonai kopumā. Bet galu galā bija jautājums par to, vai nebūtu pamatoti apkopot šos ieteikumus individuālajām valstīm un paskatīties, vai uh, tas neveido labu politikas kopumu centralizētam uh, skatījumam. Šeit ir arī eh, pamatota asimetriska pieeja, ka Eiropas centrāla banka vienīgā, kas eh, skata eirozonas eh, situāciju, bet ir nepieciešams arī koordinēt šos pasākumus Un mēs redzam arī zināmas sarežģījumus šajā jautājumā. Tātad šeit mēs e, šo ziņojumu un prezentāciju veidojam ap 2020. gadu. Scenārijs ir sagatavots šajā gadā ar e, aktualizētu prognozi, kas tiks sagatavot jūlijā, kur ekonomiskā aktivitāte ir e, samazinājusi savus izaugsmas tempus kopš 2018. Eh, gada. Un eh, redzam mazliet eh, labākus uzlabojumus 19. gada otrā pusē un prognozes, ka, ka tā turpināsies arī 2020. gada sākumā. Mm, protams, ka situācija mainās, mums jāatceras par tirdzniecības kariem un Brexit, kā arī zināms problēmas ražošanas nozarē. Tālāk komisijas aktualizētā informācija sekos novembrī, un, Eiro, un fiskālai padomē nav īsti savu resursi, lai to varētu izdarīt, tāpēc mēs paļaujamies uz komisijas darbu. Šeit grafikos jūs redzat aptuveni šo situāciju, uz kur mēs balsam savu analīzi. Mēs zinām, ka nes, neskaroties uz pašreizējo uh, negatīvo prognozi. Bezdarbs turpina samazināties 19. gadā un tiek prognozēts, ka tas samazināsies arī turpmāk 2020. gadā. Zemes izaugsmes prognozes 2020. gadam liecina par 1,1-1,2% izaugsmes. Dragī kungs jau vakar bija šeit šajā komitejā un, un um, ziņoja par to. Tas uh, nedaudz pārsniedz uh, to um, izaugsmas prognozi visai Eirozonai, kas bija iepriekš. Šeit eh, ar divām līknēm parādīts Eiropas eh, Savienības dalībvalsts, visas 28, kā arī Eirozonas eh, dalībvalsts ar dzelteno līkni. Mēs redzam, ka šeit turpinās samazinājums, bet joprojām esam virs eh, vidējā ilgtermiņa rādītāja. Ejam uz nākamo slaidu. Eirozonā īsti nav iespējams kopējos eh, rādītājus nodalīt no tiem pamatā esošajiem individuālajiem. Nākamajā eh, grafikā balstoties uz komisijas eh, datiem, mēs varam redzēt, cik lielā mērā politikas ir bijušas procikliskas vai pretcikliskas. Mēs redzam, eh, kā tās ir bijušas pa gadiem pēc krīzes 2011. un 2012. gadā, kad bija izteikts procikliskas politikas periods. Tālāk 2014. līdz 2018. gads, kad fiskālā nostāja Eirozonai svārstās ap vidējo, un tad 2018. un 2020. gads ekspansīvāka politika fiskālā ziņā. Jūs redzat, ka šeit e, ir samazinājušies um, saražoto daudzumu iztrūkums, Vēlos uzsvērt, ka šeit ir atspoguļotas izmaiņas fiskālajā politikā, fiskālā nostāja. Tur mums ir rūpīgi jānodala automātiskie stabilizatori un jaunas politiskas rīcības, kas ir vērsts uz pamatā esošo deficītu dalību valstīs, ņemot kopumā attiecībā uz prognozēm par 2020. gadu mēs e, iesakām neitrālu nostāju 2020. gadam, balstoties uz fiskālām rekomendācijām, kas izteikts dalību valstīm. Tika ieteikta zināma konsolidācija 0,3% apmērā, stiprinot e, fiskālo deficītu, Tomēr eh, dažām dalību valstīm tiek ieteikts eh, arī stiprināt šo fiskālo paplašināšanos. Labu programmu varētu balstīt uz eh, pēc iespējas ciešāku pieturēšanos pie dalību valstīm adresētajiem rekomendācijām. Nākamais grafiks. Šeit mēs esam izdalījuši atsevišķu dalību valstis ar sarkanīgu krāsu eh, atzīmēts piecas eh, īpaši izceltas, kas, diemžēl, pagātnē un arī 2020. gadā ir tās, kas ir tāda ekspansīvāka fiskālo politiku īstenojuši un turpina īstenot. Vācija un Nīderlanda ir citā kategorijā. Viņiem ir budžeta pārpalikums, varētu tērēt vairāk infrastruktūrā, izglītībai, pētniecībā. Bet eh, Vācija izmanto tikai nelielu daļu no fiskālā manevrēšanas eh, telpas, kas viņiem ir pieejama. Mūsu rekomendācija būtu viņiem darīt vairāk šai ziņā. Tagad pie negatīviem riskiem, kuriem ir būtiska loma. Saistībā ar to, ko ECB priekšsēdētājs Dragī kungs sacīja vakar. Mēs vēl pat nesaskaramies ar recesiju, bet gan tikai izaugsmas tempu pazemināšanos. Vispirms eh, savu darbību sāks automātiskie stabilizatori, kas eh, dažkārt dažām valstīm liks nedaudz pārkāpt noteikumus, bet ir jāizmanto to elastīgumu, ko piedāvā stabilitātes un izaugsmas pakts, un jā, ja tiek īstenot struktūrālās politikas, tad automātiskie stabilizatori izdarīs savu darbu Eiropā, atšķirībā no ASV un Japāns, šie stabilizatori ir spēcīgāki. Tātad tie, tie absorbēs pirmo triecienu Ja ar to nepietiks un eh, materializēsies visi negatīvie um, faktori, tad ir jāizmanto pilnībā viss elastīgums, ko piedāvā stabilitātes un izaugsmas pakts. Kas ir zināmā mērā arī kopsakarībā skatāms ar to, eh, kādā biznesa cikla posmā valsts atrodas. Protams, ir jāskatās, kā tiek interpretēts šis elastīgums. Mēs eh, fiskālajā padomē esam dažkārt kritiski vērtējuši eh, noteikumu neievērošanu, bet elastīgums kā tāds ir joprojām spēkā. Protams, ka ir arī atsevišķa klauzula, izņēmuma klauzula nopietnām ekonomiskai krīzei, bet tad tik tiešām ir runa par nopietnu krīzi. Mēs ceram, ka līdz tam nenonāks. Uh, Mēs uzskatām, ka tie negatīvie elementi, kas tiek prognozēti, nebūtu pietiekami, lai varētu runāt par šīs atkāpes piemērošanu. Mēs Eiropas fiskālajā padomē prasām izveidot centrālu fiskālo kapacitāti, jo, ja tik tiešām būs tāds liels asimetrisks šoks, par kuru dažkārt tiek runāts, tas skars visu Eirozonu, visu Eiropas Savienību tad mums tik tiešām būtu nepieciešama centrāla fiskāla kapacitāte. No otras puses ir arī daži elementi tuvākajā septiņgadu budžetā, kas eh, varētu tikt izmantot. Nesenā ziņojumā Es pat nepārēšu pie nākamā slaida, jo tur ir runa par citu ziņojumu, ko mēs šodien neapspriežam. Mēs esam izskatījuši noteikumus, fiskālos noteikumus. Bet šeit mēs runājam par saikni starp elastīgumu un stabilizēšanu arī saistībā ar nepieciešamību nodrošināt eh, publisko finanšu stabilitāti. Bet eh, likšu tad punktu šeit savai prezentācijai un atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Paldies! Izskatās, ka mēs esam tikpat organizēti kā jūs. Pāriesim pie jautājumiem un atbildēm. Lūdzu, kolēģi, formulējiet savus jautājumus pietiekami skaidri, lai pietiktu laika arī atbildēm un um, varētu iekļauties piecās minūtēs. Stefans eh, Bergers, vispirms Eiropas Tautas partija. <clears throat> Jā, vielen dank. Jā, paldies priekšsarētāji. Runāšu vāciski. Paldies, eh, profesor Tigesen. Mēs Eiropas Tautas partijā varam piekrist jūsu skatījumam. Pēdējā slaidā, ko jūs nenolasījāt, Tur bija runa par instrumentu paketi, kas tiek paredzēta. Un jūs par to jau publiski runājat pēdējās nedēļās. Piemēram, jūs minējāt, ka jūs e, apsverat tādu zelta likumu ieviešanu Eiropā. Varētu teikt, ka tas vienmēr ir kā tāds attaisnojums, lai sliktu dziļāk parādos. Dalību valstu uzvedība, kā jūs norādījāt, ir atšķirīga. Vācijā nav tik liels parāda līmenis, citās valstīs gan. Mans jautājums var būt šāds. Domājot par šādu zelta likumu, kāda veida investīcijas jūs apsverat, eh, uz kurām varētu attiecināt šo zelta likumu? Bet vai šāds zelta likums eh, neapdraudētu finanšu disciplīnu Eiropā? Un pēdējais jautājums. Vai tas vispār būtu īstenojams? Jeb tomēr tur būs eh, nepieciešams dažādas atrunas. Okay. <clears throat> Thank you, Mr. Paldies par jautājumu. Un tas ir tiešām aktuāls jautājums. Tas ir izskanējis arī komisijā un eh, iepriekšē uh, ekofina padomē. Zelta likums ir eh, rīks, lai aizsargātu investīcijas. Viena problēma ar fiskālajiem noteikumiem, eh, skatoties arī pagātnē, domājot par krīzi, uh, Viena no problēmām ir tāda, ka valdības galvenokārt samazina investīcijas krīzes situācijā. Cita veida sabiedriskie izdevumi tiek aizsargāti labāk, kā, piemēram, algas valsts sektorā, sabiedriskais patēriņš, bet investīciju sarukums ir lielā mērā par iemeslu ekonomiskajam palēninājumam. Nu, un tikai tās valstis, kam ir 1,5% iztrūkums attiecībā uz izlaidi, to var izmantot. Piemēram, Itālija tā ir darījusi, bet nu, tas nav viennozīmīgs jautājums. Valstīm par to būtu jādomā vairāk. Problēma ir divpusēja attiecībā uz zelta likumu. Nu, pirmkārt, kādas investīciju kategorijas mēs izvērtējumu ziņojumā esam norādījuši, ka tam visam būtu jābūt mērķētam uz investīciju projektiem, kas sasaucas ar Eiropas politikas prioritātēm. Nu, tad ir Eiropas programmas, kur līdzdarbojas arī nacionālās valdības, un, ja tiek darīts vairāk nekā sagaidīts, nu, tad tās būtu savu veidu investīcijas. Piemēram, klimata pārmaiņu jomā varētu būt arī plašākas iespējas nekā līdz šim paredzēts. Labam monitoringam svarīgi ir saprast, ko tieši mēs monitorējam. Nu, no otras puses, protams, māstriktas eh, līguma noteikumi attiecībā uz deficītu un parādu. Liela daļa valdības saka, ka tā ir viņu darīšana un kāpēc mēs vispār tajā jaucamies. Šeit runa ir par spēju pārliecināt, eh, par fiskālo noteikumu izmantošanu. Uh, Bet, nu, pilnīgi noteikti esam viensprātis ar jums par iespējamām problēmām. Tas ir jauns sarežģītības līmenis, mūsuprāt, tas ir tā ir pamatot izvēle un labāka nekā iepriekš izdarītās. Paldies, eh, Fernandes kungs no S&D. Buenas tardes, bienvenido. Labdien! Lielas paldies par jūsu prezentāciju. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, par uh, ieteikumiem attiecībā uz agregēto fiskālo situāciju, fiskālo nostāju, kam jūsuprāt būtu jābūt neitrālai. Es gribētu vaicāt, cik lielā mērā šī neitrālā fiskālā politika – nozīmē to, ka ECB īstenotu ekspansīvāku monetāro politiku nekā tiek ieteikts, vai tā būtu pietiekami ekspansīva, lai izraisītu finanšu stabilitātes problēmas, kā jau mēs arī vakar to pārnājām ar ECB priekšsēdētāju. Nu, varbūt, ja mums ir vēlme šīs uh, problēmas koriģēt, tad varbūt, ka nostāja būtu jābūt citādai. Uh, Skatoties arī uz nākamā gada prognozēm, nu tas nav tik rožains kā pirms pāris mēnešiem. To vajadzētu paturēt prātā. Un mans otrs jautājums ir par šo neitrālo fiskālo nostāju un par sīkāku sadalījumu. Cik lielā mērā jūsu aizsargātā neitrālā nostāja būtu sadalām attiecībā uz katru dalību valsti? cik lielā mērā būtu jāturpina konsolidēt uh, atsevišķot dalībvalstu fiskālās nostājas. Thank you very much, Mr. Fernandez, for your two fine questions. Paldies, Fernandes kungam, par jautājumiem. Nu, tu tiešām esam savādā situācijā. Esmu gana vecs, lai būtu piedalījies Māstriktas sarunās, un tolaik ECB norādīja, ka ECB ir jāspēj aizsargāt uh, no valdībām ar milzīgu deficītu, tā lai tās nespētu piespiest ECB rīkoties, uh, kā to pieprasa valstis ar lielu deficītu. Nu, tagad esam citādā situācijā, un nu, līdz ar to arī ir mainījusies nostāja. ECB ir ļoti spēcīga, neatkarīga institūcija mūsdienās, un mēs fiskālajā padomē, protams, zinām, ka kopš 2014. gada, kad Dragie pirmoreiz norādīja uz to, ka ir nepieciešams labāks politikas miks nodokļu jomā, lai varētu novērst deflāciju un izvairītos no dažādām grūtībām. Nu, es nevaru runāt ECB vārdā, vai tiešām viņiem būtu jādara vairāk un vai fiskālā politika nav pietiekami aktīva. Bet, nu, piemēram, kā teica Dragī, tik tiešām ir nepieciešami kaut kādi fiskālie stimuli arī Eirozonā. Nu, ne neutralitāte, ja nav pašmērķis. Runa ir arī par valstīm, kam ir fiskālās manevrēšanas iespējas. Jūs otrs jautājums par eh, sadalījumu pa dalību valstīm. Nu, te arī jāmin dragī teiktais. Valsts, kam ir ļoti liels parāds, eh, Tām vēl ar vienu ir jāizteno piesardzīga politika, un tās iespējams nevarētu šogad vai nākamgad eh, piedalīties īpaši ekspansīvās programmās. Nu, te ir mācība no 2009. gada, kad Eiropas komisija faktiski apturēja stabilitātes un izaugsmes paktu, un ekspansija bija aptuveni pusotras procents. Tā bija laba ideja, bet uh, tā, tur nebija pietiekams nošķīrums starp valstīm. Um, dažām valsts, dažas valstis ar vājām finansēm arī pievienojās šim pasākumam, un tas bija ļoti sarežģīts periods, jo sabiedriskās finanses. Uh, Tur situācija tikai sarežģījās ar vien vairāk, tāpēc ir jādomā par ļoti rūpīgu politikas miksu. To gan mēs šeit neesam īpaši precizējuši. Diagrāma mūsu prezentācijas beigās parāda, kādas ir atšķirības dalībvalstu fiskālajās iespējās. Lūk, varat izpētīt šo diagrammu. Tā kā ir tāda uh, atšķirīga eh, pieeja. Man gan eh, nav konkrētu skaitļu, ko šobrīd minēt. Paldies! Luis Garikāno Reņū grupas pārstāvis. Paldies, eh, priekšādātāji! Tiešām liels gods šeit uzņemt fiskālās valdes priekšstādātāju. Tāpat kā cities arī esmu iepazinies ar jūsu ziņojumu un ar lielu interesi uzklausīju arī jūsu prezentāciju šodien. Jūsu izvērtējums bija tāds, nu, kā jūs jau teicāt, ka mums vajadzīgi instrumenti, lai veidotu agregētu fiskālo nostāju, un ir jāiet tālāk nekā tikai padomi. Nu, es gribētu, lai jūs varbūt ko sakāt arī par reformām, ja iespējams. Manis teiktais daļai sasaucas ar kolēģi, nu pat minēto. Pirmkārt, bez kopīgiem fiskāliem rīkiem šobrīd, eh, ņemot vērā to, kas ir mūsu rīcībā, kā institūcijas varētu palīdzēt dalībvalstīm ar ko vairāk nekā padomi, eh, kā varētu panākt to, ka dalībvalsts īsteno ekspansīvāku fiskālo politiku. Otrakārt, jaunā komisijas priekšādātāja ir nākus klājā ar ierosinājumu panākt šo te agregēto fiskālo nostāju, proti Eiropas nodarbinātības apliecinājuma sistēma. Vai jūs, prāt, tas ir adekvāti, vai tas būtu pareizais veids, kā rīkoties? Vai jūs, prāt, galvenokārt būtu jākoncentrējas uz investīcijām? Jūs ziņojumā arī par to ir runāts. Lūk, kāds būtu jūsu ideālais agregētais instruments? Thank you. Let me begin, uh, President Gargano, with uh, the second question. Es sākšu ar otro jautājumu par uh, nodarbinātības uh, garantiju mehānismu. Uh, Un par šādu mehānismu ir runāts jau ilgi. Pašā pirmajā komitejā, kur darbojos kā konsultants, lai palīdzētu komisijai saprast, kā nākt klajā ar šādu kopīgu sabiedrisko finanšu mehānismu. Tas bija 1973. gadā. Galvenā doma eh, šim te nodarbinātības garantiju fondam bija grūti izstrādājumi. Man šķiet, ka komisija ir virzījusies uz priekšu. Ir nepieciešams augsts vidējais nodarbinātības līmenis. Nu, varbūt ilgtermiņā ir pārāk liels uzsvers likts uz uh, šī mehānisma atdevi, bet, nu, tāda ir bijusi tā politiskā cena. Es nezinu, cik lielā mērā šāds mehānisms tagad varētu būt veiksmīgs. Tas tiek uzskatīts par vienu no būtiskiem elementiem centrālā fiskālajā kapacitātē. Es domāju, ka tam būtu zināmas priekšrocības. Eiropas fiskālajā valdē par šo jautājumu runājot, mēs secinājām, ka pārāk liels uzsvars ir likts uz asimetrisko šoku ideju. Šī ideja ir bijusi aktuāla kopš Eirozonas pirmsākumiem. Dažkārt eh, skaidrs ir tas, ka mēs saskaramies ar kopīgiem šokiem un par to ir jādomā, atceroties to, kas notika 2008. un 2009. gadā, eh, negatīviem faktoriem kombinējoties. Nu, un Vācija un Itālija ir tās valstis, kas šķiet visvairāk pakļautas negatīvajiem šokiem. Tas nav asimetrisks šoks, kas skar tikai vienu valsti. Tas skartu visas Eirozonas valstis. Tā kā nodarbinātības garantija mehānisms pilnīgi noteikti būtu viena no iespējām. Uh, šis mehānisms ir arī komisijas priekšsādātājs programmā, bet tam būtu vajadzīgi arī citi palīgi elementi. Uh, centrālā fiskālajā kapacitātē. Un jūsu pirmais jautājums bija, kā pārliecināt valdības, kas ir atturīgi noskaņotas? Nu, jūs, protams, varat mēģināt diktēt, kā valstīm, eh, kas nonākušas grūtībās, būtu jākārto eh, izdevumu lietas, mm, bet jūs īsti nevarat tāpat rīkoties attiecībā uz valstīm ar budžeta pārpalikumu. Nīderlanda un Vācija ir norādījušas, ka bezdarba rādītāji ir ļoti labi. Vācijai tagad ir eh, neliela negatīva produktivitātes rādītāja, un nu, Vācijas valdība rūpīgi domā par šīm lietām. Es domāju, ka mēs varētu redzēt zināmas izmaiņas Vācijā. Bet šobrīd, ņemot vērā pašreizējos noteikumus, nu, tas drīzāk ir pārliecināšanas nekā noteikumu piemērošanas jautājums. Pamatā esošā situācija uh, jau zināmā mērā virza loģiku Vācijā un Nīderlandē. Tā kā šeit drīzāk runa ir par apstākļiem, nevis eh, institūciju centieniem. Paldies, ka tikāmies ar profesoru. Nu, tad viņš man atgādināja, ka mēs pirms 20 gadiem esam tikušies eh, Centrālajā bankā Prāgā. Nu, tagad viņš pat atceras eh, lietas no 1973. gada. Tiešām neticami. Tālāk lūdzu, Urtasants Zaļie. Paldies, eh, profesori, ka esat ieradies pie mums šodien. Par iespējamo noteikumu pārskatīšanu viena no lietām, kas ir ļoti interesanta. Tad, kad jūs analizējat noteikumu cikliskumu gadu gaitā, tur ir norādīts, ka no 99. līdz 2018. gadam bija tikai viena valsts ar ciklisku uh, fiskālo ekspansiju. Nu, tas viss izrietēja no Eiropas ekonomikas atvesaļošanas plāna. Un vēl viena procikliska fiskāla konsolidācija, kas notika no 2011. līdz 2013. gadam. Nu, skaidrs ir tas, ka mēs esam prociklisku noteikumu satvarā. Es gribētu, lai jūs paskaidrojat sīkāk, kā mums būtu jārisina šīs te eh, objektivitātes trūkums attiecībā uz procikliskumu. Un otrais jautājums, drīzāk eh, par metodi. politikas rekomendācijās ir kāds jēdziens, kas ir ļoti būtisks, eh, proti eh, potenciālā izlaide. Nu, tas nereti ir pakļauts eh, modelēšanai, biežai pārskatīšanai. Vai jums nešķiet, ka potenciālā izlaide spēlē pārāk lielu lomu prognozēs un politikas rekomendācijās? Thank you very much also for these uh, two. Paldies par jautājumiem. Jums taisnība, rezumējot mūsu veikto analīzi par procikliskumu. Nu, tas bija viens veiksmes stāsts. Ekspansija pēc 2009. gada, kas pilnīgi noteikti bija to laiku atbilstoša. Šeit atkal ir vērojama simetrija. Nu, un Ir grūti valstis pārliecināt, izmantot labos laikus, lai konsolidētu un īstenot prociklisku politiku šais labajos laikos. Par to ir runāts arī mūsu ziņojumos iepriekš un, zināmā mērā, arī šajā ziņojumā, ko pabeidzām tikai pagājušajā gadā. Nu, tā kā problēma ir. Kā varat padarīt procesus mazāk procikliskus? Pagātnē ir pieļautas kļūdas. nebija nepieciešamās diferenciācijas un procikliskums 2011. un 2013. gadā. Nu, daļa bija. saistīta ar nepareizām aplēsēm par notiekošo. Tika pārvērtēts tas, cik ātri ekonomika atkopsies pēc krīzes, uh, Nu, tā kā, zināmā mērā, situācija nebija tik daudz saistīta ar noteikumiem kā tādiem, eh, bet gan spēju prognozēt situāciju un pielāgot sistēmu. Mm, arī citas lietas nogāja greizi. Tostarp arī monetārā politika 2008. līdz 2011. gadā nedeva savu nepieciešamo ieguldījumu, kā citās pasaules daļās, lai mazinātu negatīvo šoku ietekmi. Reformu priekšlikumā ko esam sagatavojuši, mēs piedāvājam eh, pielāgot noteikumus arī ilgtermiņa eh, parādu izvērtējumam un eh, procikliskas politikas īstenošanai 2-3 gadu griezumā. Mūsu Jaunākais ziņojums vēl nav prezentēts komitejā, tā kā par to šobrīd nerunāšu. Nu, vienā no mūsu ziņojumiem šķiet parādās frāze, ka pašreizējie noteikumi daļai ir balstīti šo te novērotāja ideju. Un tas sasauc arī ar struktūrālā deficīta domu nu, sistēmas noteikumi var būt pārāk stingri, un tas kaitē to ievērošanai. Nu, tas nenāk par labu uz noteikumiem balstītai sistēmai. Mēs mūsu reformu priešlikumā ierosinām pāriet uz tādu sistēmu, kas paļaujas uz uh, parāda attīstības novērtēšanu ilgtermiņā. Nu, varbūt dažām valstīm tas šķiet pārāk radikāls risinājums, ko šobrīd apsvērt. Nu, domājot par potenciālo izlaidi. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts eh, koncepts, ko izmantot. ir valsts, kas norāda to, ka noteikumi ir jāievēro ļoti stingri, citas valsts uzskata, ka šie noteikumi ir novecojuši un eh, nav vairs tik stingri nepieciešami. Paldies, es neredzu nevienu no ID grupas, EKR nebija eh, izteikuši vēlmi runāt, tālāk lūdzu goja pārstāvis Uprinks. Peace. Sorry, I'm not sure I'm sitting the right place. Jā, nezinu, vai sēžu pareizajā vietā, bet tad, tad izteikšos franciski. Paldies, paldies par jūsu ziņojumu. Jā, man nebija tā laime ar jums iepazīties pirms 20 gadiem, bet tomēr priecājos jūs šodien te redzēt. Un jāsaka, tur atrodami daudz secinājumi par to, kā tiek izmantots Eiropas pusgads, un man būtu trīs jautājumi. Lasot jūsu ziņojumu, es konstatēju, ka konverģences kritēriji, tos piesauc valstu vadītāji, lai vienmēr atsauktos uz šiem taupības pasākumiem un tam līdzīgi. Jūs sakat, ka efektivitāte protams, ir svarīga un arī budžeta disciplīna ir svarīga. Bet, diemžēl, tas nedod mums tos rezultātus, ko mēs sagaidām. Un kā starp ekonomikas konverģenci un Eiropas pusgadu vairs nav tās konsekvences un konverģences. Un tad, tad tas viss saistīts arī ar to, ka situācija ir atšķirīga salīdzinot ar 2008. gadu. Un jūs tiešām minat arī tos negatīvās sekas, piemēram, transports, valsts dažāda infrastruktūra, izglītība un tam līdzīgi, kur dalībvalstis vienkārši neinvestē tādēļ, lai ievērotu kritēriju 3% un ne vairāk šis deficīts. Jautājums ņemot vērā to, ka Eiropas pusgadam ir tādi ļoti mēreni rezultāti un ir arī nevēlamas sekas. Mēs redzam jūsu ieteikumos, ka būtu ieteicams e reformēt valstu ekonomiskos mērķus. Tieši runājot par vidēju termiņu, varbūt vajadzētu sākt ar auditu. Uh, paskatīties, kāda ir situācija. Arī mm, jautājumā par valstu parādu, piemēram, 2008. gadā, ja tā ņem, valstis palīdzēja glābt bankas un savā ziņā eh, privātie parādi tad kļuva par valsts parādiem. Un arī tas, kas saistīts ar Eiropas projektu finansēšanu. Varbūt to nevajadzētu ietvert grāmatvedībā un skaitīt, aprēķinot šo te deficītu un arī parādu. Paldies! Jā fiskālo noteikumu efektivitātes novērtēšana, to ir ļoti grūti izdarīt, jo tur ir pretrunīgi uzskati. Tātad, piemēram, ilgtspējība ir viens no kritērijiem. Vai vēl viens kritērijs ir, vai jūs tādā veidā varat ietekmēt cikliskumu? Un treškārt, vai jūs varat uzlabot valsts uh, tēriņu kvalitāti? Un tātad katru reizi skatoties uz katru kritēriju atsevišķi jūs secināsiet eh, pretējo ir vai nav efektivitāte. Jāsaka, ka pagātnē ilgtspējība nevienmēr bija prioritāte. Mēs bieži baidījāmies, ka varētu rasties finanšu riski, kaut kāds nelīdzsvers tirgu, um, nestabilitāte banku sistēmā un tam līdzīgi. Daži no aprēķiniem, par ko es iepriekš runāju, vairāk ir saistīti tieši ar cikliskumu. Jā, mēs redzam arī ilgtermiņa sekas, kas ir palīdzējušas nodrošināt sistēmas ilgtspējību. To mēs redzam arī dažādos rādītājos, tātad šiem noteikumiem ir bijušas arī pozitīvas sekas. Bet runājot par procikliskumu, tur uh, mūsu fiskālie noteikumi nav bijuši efektīvi. Tie nav sasnieguši savu mērķi. Jāsaka, iespējams, ka situācija pat ir nedaudz sliktāka nekā pirms šie noteikumi tika pieņemti. Un tieši tādēļ es uzskatu, ka ir daudz nopietnāk jāpārstrādā noteikumi, ne tikai tie jāvienkāršo, bet eh, pamatīgi jāķers klāt un jāpārstrādā. Daudzi no noteikumiem ir kļuvuši pārāk sarežģīti un līdz ar to arī pārāk neefektīvi. Un tādēļ mēs esam izvēlējušies šo zelta eh, likumu, lai arī aizsargātu investīcijas. Piemēram, tad, kad tika izveidota monetārā savienība, bija arī tiešām priekšlikumi par noteikumu pārskatīšanu, ne tikai vienkāršošanu, bet ir skaidrs, ka fiskālie noteikumi, viens noteikumu komplekts nevar derēt visām situācijām, visiem gadījumiem. Tad, tad arī jautājums par objektivitāti un efektivitāti. Dažādi cilvēki skatās uz to atšķirīgi. Jā, paldies. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Markas kungs. Paldies, priekšstādētāji! Es ar lielu interesi noklausījos jūsu prezentāciju, un jūs sakat, ka pēdējos divos gados mums vairs nav problēmu ar izlaidi. Un tā tad inflācija nepieaug, tas nozīmē, ka mēs pārmērīgi nenotērējam izaugsmes uh, rezultātus. Bet jāsaka, ka tagad veidojas tāds aburtais sloks, zema izaugsme, lēna izaugsme turpmākajos gados. Tas nozīmē to, ka mēs nenodrošinam to, ka cilvēku ieņēmumi, ienākumi varētu pieaugt turpmākajos gados, ka viņu dzīves līmenis varētu uzlaboties. Uh, Tas, ko jūs runājāt par potenciālo izlaidi, jāsaka, tas varētu ierobežot mūsu spēju radīt lielāku izaugsme Eiropas ekonomikā. Tā ideja, kas izskanēja šodien, ka Iespējams, šobrīd mēs esam daudz piesardzīgāki nodokļu jautājumos, bet varbūt tieši tām valstīm, kam ir liels pārpalikums, viņiem būtu tomēr jāiegulda vairāk. Jautājums, kur tātad kā jūsu padome vērtē Nīderlandes un Vācijas paziņojumus attiecībā uz viņu nodokļu politiku nākamajos gados? Un vēl par pašreizējiem noteikumiem. Skaidrs, ka tie ir pārāk procikliski, tie ir jāpārstrādā, jāmaina. Jūs sakat, ka ir nepieciešams ievērojams izmaiņas, ne tikai vienkāršošana, bet kas būtu pirmā prioritāte? Jūs mainītu izdevumu noteikumus. Kas būtu tās būtiskās izmaiņas, lai atteiktos no procikliskumu. Jā, patiesi Eiropas ekonomika nepārkarst, nekas par to neliecina. Un šī izlaides plaisa, jā, tas ir indikators, bet uh, mēs redzam, kas notiek ar inflāciju. Un Jā, ir vairāki iespējami skaidrojumi tam. Bet ne monetārā politika, ne fiskālā politika šobrīd nestrādā, lai stimulētu pieprasījumu. Un tas nozīmē to, ka mums ir jāskatās uz citiem mainīgajiem šajā izlaides plaisā. Un tas ir potenciālā izlaide. Jāskatās nākotnē, kā nākotnē uh, nodrošināt to, ka izdevumi tiek palielināti tieši tajās jomās, kas ilgtermiņā palīdz augt mūsu ekonomikai. Mēs jau daudz esam runājuši par investīcijām, kas ar šo brīdi nedarbojas tā, kā mēs to bijām cerējuši. Un savā prezentācijā es jau norādīju, ka svarīgi ir ne tikai izdevuma struktūra, bet ir jāskatās arī pa valstīm. Arī komisija un Eiropas centrālā banka runā par to. Nezinu, kā mēs varam pārliecināt Vāciju un Nīderlandi. Nesmu vēl redzējis viņu budžetus 2020. gadam tie būs pieejami pēc trim nedēļām, bet jā, es saprotu, ka ne Nīderlanda, ne Vācija nevēlas izmantot šo pārpalikumu. Un jāsaka, jā, tas nozīmē to, ka būtībā nākotnes prognozes kļūst tikai aizvien drūmākas, jo īpaši attiecībā uz Vāciju. Es domāju, ka mums ir jāpieliek lielākas pūles, runājot tieši par izdevumu struktūru. Paldies! Un vēl man sarakstā ir divi pieteikušies runāt. Jaka Lunis kungs, zaļie. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies, profesora kungs! Domāju, ka jūsu komentāri varbūt ir tie visprofesionālākie, ko līdz šim esmu dzirdējis eh, komitejā. Man interesē, ko jūs domājat par sadarbību starp šiem jaunajiem monetārajiem instrumentiem. Tā sauktais qualitative easing arī attiecībā uz privātpersonām. Vai nav tā, ka tagad uh, nodokļu joma sajaucas ar politiku un iespējams, ka nākotnē tas viss uh, tiešām tad attiecīgi varētu arī atspoguļoties mūsu bilancē un tam līdzīgi. Jāsaka, situācija ir pietiekami sarežģīta. Ilgtermiņā tas varētu ietekmēt Eiropas nodokļu un finanšu situāciju. Tās ilgtspējība. Varbūt mēs šobrīd atrodamies eksperimentālā stadijā. Vakar jau te izskanēja, ka mēs būtībā taustamies tumsā. Uh, Jautājums, kāda ir jūsu pieredze, ko jūs par to visu domājat? Jā, kā profesors varētu te nolasīt veselu lekciju, bet jums ir taisnība, ka atrodamies ārkārtas situācijā, sarežģītā nebijušā situācijā. Tas, kas sajaucas nodokļu politika un politika kā tāda. Līdz šim mēs kaut ko tādu bijām redzējuši Japānā, varbūt daļēji ASV, bet tas nozīmē to, ka mums ir nepieciešams padziļināts diskusijas un koordinācija starp politiku kā tādu un nodokļiem. Ja mēs runājam par tā saukto quantitative easing, privātpersonām, proti, ka jūs vienkārši dodat cilvēkiem, izdalat cilvēkiem naudu, tad uh, jāsaka, ka jā, tas būtu bijis kaut kas pilnīgi nebijis. Un 2009. gadā jau bija tāds mēģinājums, bet domāju, ka principā Eiropas centrālā banka nevar iet tik tālu Bet jā, ir daudzi nopietni ekonomisti, kuri runā par šādu iespēju izdalīt naudu privātpersonām, bet nedomāju, ka tik tālu nonāks. Vismaz ne šobrīd. Paldies! Un pēdējais runātājs - Belkas kungs. Paldies! Mani jautājumi būs īsi un drīzāk tehniski. Jūs runājat par automātiskajiem fiskālajiem stabilizatoriem, kā pirmo līdzekli pret ārēju šoku satricinājumu. Varbūt jūs varat pateikt, cik spēcīgi varētu Eiropā būt šādi automātiskie stabilizatori, cik daudz mēs varētu absorbēt ar nodokļu fiskālajiem stabilizatoriem. Otrais jautājums. Vai jūs esat mēģinājuši aprēķināt nodokļu sekas, fiskālās sekas tai pēdējo gadu politikai Eiropā? Un pēdējais jautājums, vai jums ir viedoklis par pārobežu oglekļa nodokli? Paldies! Belkas kungs, priecājos jūs atkal redzēt. Automātiskie stabilizatori man nav konkrēti skaitļi, bet jāsaka, komisija ir daudz strādājusi pie tā. Un jāsaka, sabiedriskais sektors. Tur tie varētu būt 5 līdz 15 procenti. Un jāsaka, ka tiešām arī valstu budžeti ļoti sensitīvi reaģē uz izmaiņām ekonomikas ciklos. Un jāsaka, ekonomiskie stabilizatori ir diezgan daudz pētīti. Jautājums ir arī par stabilizatoru lielumu. Tātad, jo lielāks risks, jo lielāks deficīts, jo jums ir jābūt piesardzīgākiem, izmantojot automātiskos stabilizatorus. Jautājums arī par pieprasījumu, atšķirībām starp dalību valstīm un tam līdzīgi. Tātad automātiskais stabilizācijas efekts lielā mērā rodas tieši uz valsts izdevumu rēķina. Un runājot par konkrētiem skaitļiem, domāju, ka tās būtu tikai jā, spekulācijas. Bet monetārā politika un mūsu grūtības panākt inflāciju, lai tā pieaugtu līdz 2%, tiešām parāda to, ka mums, mūsu rokās nav tādu līdzekļu, lai nopietni ietekmētu inflāciju vai, piemēram, procentu likmes. Fiskālajā politikā mums ir vēl papildus problēmas atšķirībā no monetārās politikas. Tātad Mūsu rīcībā nav tādu līdzekļu, lai izdalītu naudu privātpersonām. Un kāds bija jūsu pēdējais jautājums? Pēdējais jautājums bija par oglekļa nodokli. Jā, tas arī ir viens no potenciālajiem instrumentiem. Tātad aplikt ar nodokli oglekli, bet jāsaka, es varētu to komentēt tad, kad būtu kāds nopietnis konkrēts priekšlikums. Bet, protams, tas ir viens no veidiem, kā mēs varētu cīnīties ar klimata pārmaiņām. Mēs esam gatavi to analizēt, bet jāsaka, šobrīd man nav nekādu aprēķinu. Paldies, profesor kungs! Jā, esam pabeiguši tieši laikā šodienas uzklausīšanu. Jāsaka, tā bija ārkārtīgi interesanta. Ļoti labprāt turpinātu dialogu ar jums arī par citām tēmām. Lielas paldies visiem, kur šodien ieradās, un mūsu nākamā sanāksme ir 2. oktobrī pūkstens 9. un pēc tam arī pēcpusdienā un vēl 3. oktobrī no rīta. Liels paldies, profesori kungs! Paldies par jūsu darbu, paldies, ka ieradāties un dalījāties ar mums savās domās. Ceram jūs satikt atkal. Un visiem jauku pēcpusdienu. Paldies!